Chers collègues, je vous invite à gagner vos places. Sākam mūsu budžeta komitejas sēdi. De nous excuser, je dis. Kolēģi, atvainojiet mūs, es saku mēs, priekšsēdētājs un koordinātori, patiesībā koordinātori sanāksmē aizņem vairāk laika, bet šoreiz priekšsēdētājs pats ir pie vainas, ka iepriekšējā sanāksme nav pabeigta laicīgi. Tagad par darba kārtību. Vēlos norādīt, ka sastais punkts, kas bija jāliek uz balsojumu šodien, tiks likt uz balsojumu rīt 10.45, jo referente Nīrijāda nav klāt, bet būs kopā ar mums rīt. Tālāk 13. darba kārtības punkts pēc eh, referents Trupeles lūguma, kurai jāstrādā citā komitejā, tiks skatīts rīta sēdes beigās. Savukārt 15. punkts, eh, kas attiec uz jaunu transferu eh, par labu Ekosa komitejai, Šis ir pirmais budžeta grozījums 2016. gadam. Lūk, tie ir grozījumi darba kārtībai. Eh, es vēlos pārliecināties, ka jūs esat iepazinušies ar mūsu sanāksmēm, kas notiks 16. un 17. martā, un ka nav aizrādījumu no jūsu puses. Līdz ar to šie protokoli tiek pieņemti. Koordinatori sanāksmē tikko ir pieņēmuši sekojošus lēmumus. Pirmkārt, komis, komiteja sagatavos uh, zivsaimniecības uh, nolīguma sakarā starp Eiropas Savienību un Kukusalām referenti iecels zaļiem. Atzinums pār Regī ziņojumu Eiropas Savienības solidaritātes fonds. Un tā novērtējums. Šeit referenti iecēlu Stautas partiju. Atzinums par lībeziņojumu par iebraukšanas, izbraukšanas sistēmas izveidošanu. Pie tā strādās Tautas partijas grupā, e, un Tautas partija ieceļ, ieceļ Moniku Holmejeru par referentu. E, attiecībā uz e, delegāciju uz Grieķiju. Grupas vienojās nosaukt dalībnieku līdz 17. maijam. Un par abām delegācijām uz Grieķiju, Libānu, Jordāniju tika pasvītrots, cik lielā mērā galvenais mērķis ir būs ar budžetu, lai varētu izvērtēt Eiropas Savienības e, budžeta efektivitāti un noderību šajās valstīs at, e, bēgļu uzņemšanas aspektā. Šodien mēs runāsim par budžeta aspektu bēgļu krīzē. Programma ir apstiprināta atsevišķiem grozījumiem konkrēti par attiecībā par budžeta aspektiem. Tālāk par komisijas deleģēto aktu attiecībā uz paplašinājumu Baltkrievijai par labu. Garantijām, ko izsniedz Eiropas investīcija banka. Mēs atzinumu sagatavošanai gribētu divu mēnešu pagarinājumu, lai varētu iz, izvērtēt šī uh, deleģēta akta pamatotību un lai varētu apsvērt visus aspektus un ņemt vērā afet kolēģu vērtējumus. Tie ir koordinatoru lēmumi. Tagad mēs uzklausīsim līdzreferents, kas ir iesnieguši ziņojumu projektus par pēc vēlēšanu pārskatīšanu daudzgad finanšu schēmai. Vēlos apsveikt abus referents Izabelu Tomeo un Jānu Olbrištu par ļoti labi sagatavotu dokumentu. Kurš no jums vēlētos izteikties pirmais? Jans Olbrišts. Vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs prezentāciju sniegsim kopīgi ar Izabelu Tamā. Es iesākšu, Izabela Tamā turpinās, tā kā mēs runāsim par dažādām daļām mūsu iniciatīvas ziņojumā. Es vēlos atgādināt to, ka saskaņā ar likumu došanu Eiropas Savienībai ir pienākums sniegt vidusposmu pārskatu. Vēlākais līdz šī gada beigām. Un vidusposmu pārskata nozīme ir parādīt to, kāda ir pašreizējā situācija finanšu perspektīvā, bet Šeit ir runa ne tikai par finanšu perspektīvu, bet pilnīgi visu, kas ir saistīts ar finanšu perspektīvu. Tas nozīmē visas politikas, kas tiek finansētas no Eiropas Savienības budžeta. Līdz ar to mēs sagaidām to, ka Eiropas komisija iesniegs mums dokumentu, kurā ir parādīts kas norisinās ar galvenajām Eiropas politikām, kuras tiek finansētas no Eiropas budžeta, un šis dokuments tiks E, skatīts un likts uz balsojumu parlamentā. Mūsu kompetence šeit saskaņā ar līgumu nav pārāk liela, taču tā kā mēs uzskatām, ka jautājums ir visai svarīgs, esam izlēmuši budžeta komitejā gatavot pašiniciatīvas ziņojumu. Atgādināšu arī, ka likumdošanai noteikts. Kāpēc vidusposma pārskata, ja nepieciešams, citēju, ja pienākas, var piedāvāt korekcijas daudzgadu finanšu schēmā. Tāpēc mēs kā referenti piedāvājam izrunāt šo jautājumu tādā veidā, lai mūsu varētu sagatavot konstruktīvu dokumentu, iecerot to četrās daļās. Pirmā daļa attiektos uz juridisko ietvaru, ko nozīmē pārskats un pārskatīšana, oriģināla tekstā arī Revision, pirmā daļa, pirmais iedziens attiektos uz daudzgadu finanšu schēmas pārskats. Uz esošo situāciju un otrā daļa par to, kas būtu jāpiedāvā līdz 2020. gadam. Vēlos atgādināt, ka mēs neesam dogmatiski eh, norādot, apgalvojot, ka mēs vēlamies šādu revīziju jau no paša sākuma, bet pēc konsultācijām ar monitoringu grupām, ar uzklausīšanām, tā skaitā uzklausīšanām par finanšu instrumentiem, mēs nonākam pie slēdziena savā ziņojumā, ka iekļāvums, ja piemērot angļu valodā as appropriates, ir pilnīgi pareizs, jo ir jāparedz korekcijas pašā budžetā kā tādā, budžeta struktūrā. E, budžeta iekšējā mehānismā, kā arī likumdošanas dokumentos saistībā ar budžetu. Mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka mēs nevaram gaidīt, jo runājot par četriem turpmākajiem gadiem, 17, 18, 19, 20, mēs nevaram gaidīt līdz 2021. gadam. Tajā pašā laikā. Kā Gan padomē, gan komisija ir vērojama tendence koncentrēties uz periodu pēc 2020. gada. Mūsuprāt, tā ir tikai daļa problēmas. E, būtiska problēma ir otrā daļa e, šim posmam. Tāpat arī pastāv tendence skaidrot, ka viss, kas nerit gludi, tiks atrisināts ar vidusposmu pārskatu. Tas izklausās intriģējoši. Visi runā par vidusposmu pārskatu, taču patiesībā neviens neko nevēlas mainīt. Vai tas nozīmē, ka mēs to diskutēsim un neko nemainīsim, vai mēs vēlamies kaut ko mainīt? Mēs kā referenti piedāvājam ieviest izmaiņas un panākt korekcijas. Tāpēc, atgriežoties pie pirmās daļas, mēs kā referenti piedāvājam pašu iniciatīvas ziņojumu. Tā ir Eiropas parlamenta politiskā nostāja, un tas ir sākums sabiedrības diskusijām pār daudzgadu finansu schēmu, un šis ir pirmais solis, ko mēs piedāvājam, un pilnīgi skaidrs, ka šeit ir runa par diskusiju sākumu, jo pēc balsojuma jūlijā mēs uzskatām, ka Eiropas parlamentam ir jāstrādā aktīvi, un tas, eh, tam nav jāgaida komisijas dokuments. Mums ir jārīkojas aktīvi visa procesa garumā. Tāpēc mēs piedāvājam paust mūsu politisko nozīmi. Un pēdējā piezīme pirmās daļas sakarā ir tāda, ka atsevišķi elementi nav līdz galam izveidoti, jo mēs uzskatām, ka tos uh, īstenos specializētās komisijas, piemēram, ļoti īsti piezīme par lauksaimniecību, iekšējo politiku, jo mūsuprāt, šie jautājumi ietilpst attiecīgo komiteju kompetencēs. Mēs gaidām viņa atzinumus un grozījumus. Mēs neuzskatām, ka budžeta komiteja būtu jāuzmetas par lēmēju visās detaļās un jautājumos, pie kuriem strādā citas komitejas. Tāpēc nebūsim pārsteigti, ka atsevišķi elementi ir vienkārši norādīti, bet nav turpmāk attīstīti. Tālāk. Par pašreizējo situāciju un pārskatīšanu es gribētu dot vārdu Izabelei Tomā. Merci, monsieur le président. Effekt... Paldies, priekšsēdētāji. Kā līdzreferents Jānis Olbrišts norādīja. Mēs mēģinājām strādāt bez jebkādiem aizspriedumiem vai iepriekš sagatavotiem viedokļiem, pat ja mēs nojautām, kāda būs uh, patiesā situācija, tomēr mēs mēģinājām to atspoguļot fotografiskā veidā un saskaņā ar otrajā pantā norādīto mēģināt pretstatīt, kāda ir situācija daudzgad finanšu schēmā un kāda ir bijusi situācija šo divu uh, pagājušo budžeta gadu garumā un kādas ir bijušas eh, korelācijas starp abiem šiem diviem aspektiem. Šeit mēs esam skatījuši jautājumu pakung atsevišķiem dosjē un esam konstatējuši, ka pastāv būtiskas budžeta problēmas. Par situācijas nopietnību un mērogu runājot, mēs sākām ar to, ko parasti devējam par um, migrantu krīzi, bet ko vajadzētu drīzāk nodēvēt par migrācijas parādību, kas nav paredzēta daudz gadu finanšu schēmā, un kura šo divu gadu, it īpaši 16. gada gaitā, ir novadusi pie ievērojama summu pieauguma, pārsniedzot griestus e, kategorijā 3 par eh, pusotru miljārdu attiecībā uz eh, migrantu uzņemšanu, drošību, Frontex. Tāpat arī esam konstatējuši, ka izve, ir izveidots jauns eh, steidzams humanitārs mehānisms, kas līdz šim tika paredzēts darbībai ārpus Eiropas Savienībā, un šobrīd tas ir izveidots Grieķijai. Tālāk ceturtajā kategorijā ir vairāk vairākas um, griestu pārsniegšanas konstatētas, uh, un mēs esam to jau mūsu komitejā vairāk kārt norādījuši. Tas attiecas uz trasta fonda izveidošanu, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības budžeta ar ievērojamām proporcijām. Un maksājumi tajā no ir paredzēti ārēji no budžeta maksājumiem un nav zināms, vai tādi vispār notiks. Arī mēs esam runājuši par investīciju krīzi, kurā finanšu schēmā nebija par, ar paredzētiem īpašiem pasākumiem, bet pēc 14. gada vēlēšanām un jaunās komisijas spēkā stāšanos izraisīja lēmumu pieņemšanu pārvarēt investīciju krīzi ar tā saucamo Junker plānu, kura arī tiktu izmantots Eiropas Savienības budžets un kas varētu izklausīties daudzsološāk investīciju ziņā, jo vai attiecībā uz pētījumiem vai infrastruktūrām, starp savienojumiem transportā varētu uzskatīt, ka tie ir investīt, e, investējumi nākotnē. Katrā ziņā šīs abas, abas budžetā sadaļas ir samazināts, tāpat arī jāpiebilst, ka budžeta komiteja jau labu laiku norāda uz maksājumu krīzi, ko regulāri komisija relativizē, bet kopš 2010. 11. gada ir tikai pieaugusi, un pat ja budžeta programmas sākums ir periodi, kad var uh, samazināt zināmu nenomaksāto rēķinu skaitu, tomēr atkal summas uzkrājas un mēs nonākam pie situācijas, kādai nevajadzētu būt, jo to neparedz līgumi, tas ir atkārtots un pieaugošs budžeta deficīts. Un šajā tēriņu pieauguma situācijā, tēriņa attiecībā uz drošību, uzņemšanu investīcijām, un es aizmirsu nosaukt to, kā jauniešu iniciatīvas summa paredzēta uz diviem gadiem, lai cīnītos pret jauniešu bezdarbu nebija noteikta periodam no 16. līdz 20. gadam. Tika cerēts, ka 2016. gadā varētu šo eh, programmu mazināt, tiemžēl situācija ir jauniešu bezdarba nav uzlabojusies, un gads nav sagaidāms veiksmīgāks. Piebildīšu, ka visi instrumenti, tā skaitā fleksibilitātes instruments, rezerves fondi e, un rezervju izmantošana tika paredzēta šajā periodā, kas nav pat pusi no finanšu schēmas un Diemžēl mēs apzināmies, ka tuvākie gadi nedos iespēju gūt atelpu budžeta ziņā. Šajā etapā līdz ar to varam secināt, kā pēc rūpīgas izpētes pa kategorijām periodam 2014. 15. un 16. gada sākumam bija būtiska nobīde starp budžetā paredzēto un budžeta realitāti un budžeta prioritātēm. E, papildus tam ar tām problēmām, kā jaunās prioritātes netiek nomainītas ar vecajām, jo mēs neredzam neatgūnu uz investīcijām, ne jauniešu bezdarba samazināšanos, neko citu, un šī budžeta nobīde mūs praktiski, automātiski uh, novad pie nepieciešamības veikt revīziju, par kur runāja Olbrišt kungs. Situācija iespējams varētu uzlabot, diemžēl mums bija jāizsakās uz ierobežot lapušu skaitu šajā iniciatīvas ziņojumā, taču pašreizajā situācija aicina pārskatīt 17. gada budžetā attiecībā uz paredzēto daudzgadu finanšu schēmu. Lūk, tad, tas ir slēdziens, pie kā mēs esam nonākuši. Jā, nu, Jā, nu vēl mēs nebeidzām. Albrīt kungs, lūdzu. Jo ir vēl divas daļas. Vienu prezentēšu es, un tad vēl vienu arī Tomā kundze. Nu, mēs nemēģināsim visu rezumēt, jūs varat iepazīties ar dokumentu. Ja nu secinājums ir tāds, ka ir nepieciešams pārskats, Ikgadējā ziņojumā ir trešā daļa, kur arī tiek teikts, kas mūsuprāt ir jāpārskata noteikti. Un te mēs tieši runājām par šīm saistību apropriācijām. Uh, Un tā ir nauda, kas ir paredzēta EFSI, bet tā ir arī nauda un saistības, kas ir saistīts ar ES iniciatīvām, kas ir noslēgtas. Tas ir minēts. Tad arī šī uh, trešā un uh, <clears throat> ceturtā sadaļa. Un arī maksājuma saistības, apropriācijas lai uh, izvairītos no jaunu maksājumu krīzes, un kas ir absolūti nenovēršama. Tā ir problēma, protams, ar šiem griestiem, tas ir skaidrs. Un mēs te arī norādam uz to, ka šīs maksājuma līmenis mūs nostādīs ļoti sarežģītā situācijā. Tagad detaļās neiedziļināšos. Tad ir arī šī neiespējamā misija. Nu, mēs piedāvājam saglabāt budžetā visu, kas ir saistīts ar pārpalikumu. Tā ir neiespējamā misija, jo uzskatām, ka reakcija uz šo būs ļoti asa. Taču nu, mēs piedāvājam šā, šīs diskusijas tomēr uz, uzsākt. Pārpalikumam ir jābūt iekļautam budžetā. Tad arī piedāvājam mainīt noteikumus par dažādiem elastības instrumentiem. Tas ir maksājuma jautājums, laika jautājums. Mēs piedāvājam tīri iestīzmaiņas, jo mums tagad nav nekādas elastības daudzgad finanšu schēmām. Tas ir arī paskaidrots budžetā, kādi ir šie instrumenti, kā mēs to vēlamies mainīt, kā vēlamies mainīt šos noteikumus. Tad arī mēs runājam šeit par vienkāršošanu un par finanšu instrumentiem. Arī par to runāsim rītdien. Uh, bet nu, tiešām par nopietnu, pa īstu vienkāršošanu, nevis simbolisku, jo tagad katra e, vienkāršošana noved pie vēl sarežģītākas sistēmas. Mēs uzskatām, ka ir tagad jāveic vienkāršošana, tā skaitā arī finanšu regulā, tā skaitā arī varbūt šajās IPR Tas ir jādara tagad. Parlamentam ir jārāda šeit politiskā grība, ka mēs esam gatavi strādāt kopā, lai mainītu regulu, lai padarītu to vienkāršāku. Jo, piemēram, ja ir zemes kohēzijas politikas īstenošanas uh, rādītājs, tad kas, kas tā ir ar ko tas ir saistīts, vai regula ir pārāk sarežģīta, tad tas tā ir jāvienkārši pēc iespējas ātrāk, un tas ir jādara tagad. Nevajag to pārlikt uz laiku pēc 2020. gada, tas vienkārši nav nopietni. Nu, kopumā, jā, tā ir tā problēma, kādu mēs vēlamies risināt. Gribam runāt arī par finanšu instrumentiem, nu kā tad ir ar tiem? Un jautājums arī par eh, to, kādi instrumenti būtu jāvienkāršo tagad, nekavējoties. Tātad griesti, noteikumi un vienkāršošana. Tas ir tas, ko mēs piedāvājam, kā arī pārpalikums. Tātad tas viss ir jāmaina tagad. Mēs zinām, ka tas būs sarežģīti. Nu, lūk, tas attiec uz otro daudzgad finanšu schēmas daļu. Un tad būs vēl priekšlikumi pēc 2020. gada. Un tagad vārds Tomā kundzei. M. Tomā. Oui, Lūdzu, Tomā kundze, jā, paldies. Jā, mēs teicām, ka mēs visu nevarēsim atrisināt pārskata laikā. Mums jau ir ļoti ambiciozi mērķi pārskatam, bet daži no šiem uh, mērķiem noteikti būs jāizdiskutē daudz ilgāk, un par to visu varēs runāt eh, tad, kad spriedīsim par nākamo pārskatu. Taču jā, uzskatījām, ka ir ļoti svarīgi runāt par šiem jautājumiem. Proti, mēs te piedāvājam vairākus aspektus. Vispirms par šo ilgumu, jo tas jau arī tika visai lielā mērā apstrīdēts, kad notiks sarunas par daudzgad finanšu schēmu, proti tas, kā uh, Eh, šīs schēmas garums nav saistīts ar parlamentāriešu un komisijas piecu gadu mandātu. Mēs tādējādi piedāvājām kompromisu, ja nu tā varētu to nosaukt starp eh, šo piecu gadu loģiku, kas eh, nu, saistās arī ar šo demokrātisko komisijas un arī pa parlamenta darbības mandātu, bet arī ilgtermiņas redzamības vārdā. Mēs arī piedāvājam 5 plus 5 termiņu, īpaši, kas attiecas uz um, investīcijām, par kohēzijas politiku, lai būtu šī skaidrība. 5 plus 5, un, kas attiec, un tad arī tur ir iekļauts šis politiskais mandāts 5 gadi. Tad mēs arī atgādinām vairākus principus, kas mūsuprāt ir aizmirsti. Tie ir budžeta principi jo īpaši, kas attiec uz šo budžeta vienotību, mēs par to runājām arī par dažādiem fondiem, kas ir ārpus Eiropas Savienības budžeta. Visi šie fondi, uz kuriem neatiec tāda pati parlamenta kontrola, kontrolas procedūra, kā tas attiecas uz Eiropas Savienības budžeta programmām. Tad mēs arī atgādinām principu par līdzsvaru ar maksājumu krīzi, arī šīs eh, līdzsver princips ir pazudis, arī universalitātes princips, jo uzskatām, ka ir aizvien vairāk resursu, kas tiek piešķirti tādai vai tādai vajadzībai, bet uh, tieši šis universalitātes princips arī ļauj pielāgot katru gadu budžetu vajadzībām, caurskatāmības princips un citi principi. Tad arī mēs piedāvājam domāt par uh, jauniem elastības instrumentiem, jo arī te mēs nonācām pie secinājuma, ka tas, kas pastāvēja līdz šim, nebūtu nav pielāgots realitātei. Nu, piemēram, uh, humanitārā palīdzība. Uh, tā tik piemēro tikai valstīm ārpus Eiropas Savienības, ārpus Eiropas Savienības Proti ir ļoti daudz dažādas sarežģījumu attiecībā uz kompensācijām un naudas atmaksu DSF un tā tālāk joprojām. Nu, lūk, te mēs arī piedāvājam pārskatīt e, šos elastības instrumentus, lai atvieglotu to izmantošanu. Tas arī cits starpā atbilst tam, ko teica komisija. E, par e, šo facility Turcijai, lai tas viss būtu elastīgāk un tam līdzīgi. Mūsu budžeta instrumenti nav pietiekami elastīgi. Nu, lūk, tas attiec uz galvenajiem mūsu priekšlikumiem. Protams, e, arī te Olbrikta kungs teica, ka Mēs tik tiešām vēlamies, lai būtu šis pārskats, jo pārskats ir nepieciešams, bet, nu, lai tas viss nepārvēršas uh, tādā atkal um, uh, slazdā, ne, nu, ka tagad nav vajadzīgs šis pārskats, jo 17. gada sākumā sāksies sarunas par jauno daudz gadu finanšu schēmu, bet nevajadzētu arī krist otrā galējībā, kur nu mēs te mēģinam tagad kaut ko salāpīt. Šajā daudzgadu finanšu schēmā šīs schēmas beigu periodā un tad pārlikt galveno darbu uz vēlāku laiku, kad būs sarunas un darbs pie jaunā DSF. Nē, Te jāievēro līgumi un finanšu regulas otrais pāns. Mēs gribam ļoti daudz. Mēs gribam gan pārskatu, un mēs arī mm, gatavoties uh, izstrādāt nākamo DSF, kam ir jābūt arī ļoti ambiciozam. Mēs, protams, apzināmies, ka gan griestu pacelšana, pats jā. Ja, Tas ir ļoti svarīgs budžeta stūrekmens, bet ka tas arī viss prasa resursus. Mēs to visu apzināmies, ka tas tā ir, un mēs saprotam, ka Eiropas parlaments vienkārši nevar no dalību valstīm prasīt vēl un vēl, nedomājot nopietni par to, eh, kā tas viss tiks finansēts. Tādēļ mēs arī ziņojam noslēgumā, nu pat ja detaļās neiedziļinamies, mēs nonākām pie šī konstatējuma par pašu resursiem. Šo jautājumu jau uzdeva arī eh, sarunu vedēja 2013. gadā. Pašu resursu jautājums ir absolūti struktūrāls jautājums. Bez tā nebūs nec šī DSF eh, pārskata un nebūs arī nekādu ambīciju par nākamo DSF. Paldies! Jā, nu tagad laikam viss. Tagad es arī vēlos jums pateikties. Paldies jums abiem par iniciatīvu ziņojumu, kas ir izcils un kuru tad arī mums esat uh, iesnieguši, atgādinot uh, jūsu ambīcijas, atgādinot arī budžeta realitāti. To, ka mēs, protams, varam šeit sakaitināt cilvēkus, bet nu jūs vismaz norādat virzienu, kurā iet, un es pateicos jums par to. Nu ko, tagad um, uzklausīsim komitejas deputātus. Sākam ar Fernandes kungu. Liels paldies, priekšsēdē kungs. Vispirms es vēlos apsveikt abus referentus par lielisko darbu. Es arī pateicos par viņu ambīciju. Un tik tiešām arī liels paldies par realismu. Viņi ir audzījušies ļoti reāli uz lietām un arī izdarījuši uh, atbilstīgu secinājumus. Tiešām liels paldies par šādu pieeju. Būtu ļoti interesanti uzklausīt Eiropas komisijas viedokli par šo. Ir nepieciešams pārskatīt DFS. Ja mēs to noliedzam, mēs vienkārši noliedzam realitāti. Esam izmantojuši maksimālo elastību, cik iespējams. Uh, 16. gadā esam ļoti daudz un diezgan maksimāli izmantojuši vēlastību par pārējiem fondiem, nu tie tikai norāda uz to, ka šis pārskats ir fundamentāli svarīgs. Āfrikas fonds, atbalsts bēgļiem Turcijā, jaunie instrumenti humanitārai palīdzībai Eiropas Savienības dalību valstīs. Visi šie instrumenti norāda uz to, ka ir jāpārskata DFS Un es ceru, ka komisija tiešām atzīs šo pašsaprotamo faktu. Un ka arī, nu, padome to visu ņems vērā un neno, nenolieks realitāti. Tā nekad ne pie kā labi nav novedusi. Tāpat laikā ņemot vērā arī budžeta vienotības aspekts ir ļoti svarīgs. Bet mēs nevaram samazināt to. Tagad ir iekļauts attīstības eh, fonds, mēs nevaram samazināt budžeta. Taču, ja mēs samazinām kaut ko, mēs nevaram šeit runāt par 1% griestiem, citādi mēs nodarīsim kaitējumu citām politikām, un beig beigās samazināsies budžets. Tālāk elastība. Protams, ka tā ir fundamentāli svarīga. Mēs jau arī parlamentā m, mm, daudz par to runājuši. Ja mēs to nebūtu darījuši, es vispār nezinu, kā mēs būtu tikuši gaļa, galā ar šīm ārkārtas situācijām. Kā mēs būtu arī pārvaldījuši FC, piemēram, Junker plānu. Pateicoties šai elastībai, mēs varējām atrisināt problēmas tieši pateicoties elastībai. Bet no elastība ir jāizmanto maksimāli, kad tā ir nepieciešama. Tālāk eh, par sodiem. Arī tie ir jāiekļauj budžetā un jānodrošina šie ienākumi. Eiropas Savienības tiesa nosaka sodus. taču e, šie sodi nevar nonākt e, dalībās budžetos, bet Eiropas Savienības budžetā tā jānotiek šai sodu naudas plūsmai. Vai šī maksājuma apropriācijas, arī tas ir jāizmanto, tās nevar pazust. Saistība apropriācijas e, noved nu, pie maksājuma apropriācijām, tās nevar pazust kaut kur. Uh, Tālāk par uh, darba grafiku man te tiešām lielas šaubas. Mēs visi iestājamies par demokrātisko leģitimitāti. Pieci gadi ir Eiropas parlamenta darba mandāts, komisijas mandāts, un mēs gribam, lai tas viss tomēr atbilstu DFS. Taču es domāju, ka šo pārklājumu mums neizdosies sasniegt. Nu, sārunas ilgs cik, nu, gadu, pusotru, varbūt pat ilgāk. Šīs sārunas nekad mums neļaus nodrošināt šo piecu gadu periodu. Tad ir arī politikas, piemēram, kohēzijas politikas, kur ir šis N plus 3 noteikums. Dalība valstis vēlējās šo N plus 3. Tad, nu, piecu gadu mandāts netiks sasniegts. Ļoti labi pastrādājuši referenti. Es gribētu zināt, ko tad uh, komisija domā par šo pārskatu. Vai jūs piekrītat tam, kad komisija nāks klajā ar savu izvērtējumu par DFS, vai arī nāksiet klajā ar priekšlikumiem par pārskatu, jo tādējādi mēs varētu tad arī rīkoties uh, atbilstīgi realitātei. Paldies! Vecmānka kungam. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať obidvom spravodajcom. Lielas paldies priekšsēdētāji, paldies abiem referentiem. Jūs abi esat paveikuši milzīgu darbu, un to jau teica arī Fernandeša kungs, nu pat pirms brīža. Varbūt, ka mēs esam idealistiski noskaņot, bet ja mēs tik tiešām varam izpildīt visus priekšnoteikumus, tad varbūt mums var izdoties sasniegt visus mēķus. Uh, Es piekrītu Albrecht kungam, ir ārkārtīgi grūti e, panākt mērķis, jo katra valsts gadu beigās cīnās par katru eiro, lai to sadalītu vēl. Tāpēc, manuprāt, labākais uh, risinājums šajā gadījumā būtu parūpēties par pašu uh, līdzekļiem, jo tad nevajadzētu nodrošināt līdzekļu pārdēli, un šie līdzekļi gluži vienkārši paliek budžetā. Jūs ļoti labi esat analizējuši to, kādā situācijā šobrīd atrodas Eiropas Savienība un visu pasauli kopumā. Mums ir pilnīgi skaidrs, ka šobrīd ir noticis eh, viss tas nepatīkamākais vienā brīdī, tātad viss krīzes, eh, bezdarbs, jauniešu bezdarbs, visi šie negatīvie elementi un aspekti ir noveduši pie tā, ka tagad mums ir jācenšas izmantot visus iespējamos līdzekļus. Eiropas strateģisko investīciju fonds un citi līdzīgi fondi var būt mums palīdzīgs instruments uh, Un mums, protams, jācīnās arī pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Mums ir jāpalīdz maziem un vidējiem uzņēmumiem. To visu es pieminu tāpēc, ka ir vēl arī citi instrumenti, kas mums varētu uh, palīdzēt. Eiropas centrālā banka darīs visu iespējamo, lai inflācija tiktu samazināta līdz minimumam. Uh, Eiropas centrālā banka ir paredzējusi eh, finansējumu, kas ļautu eh, finansēt aktivitātes, kas varētu, piemēram, panākt labāku ēku energoefektivitāti un līdzīgs pasākums. Um, Dragī sākotnēji tam nepiekrita, bet pēc tam atzina, ka šī ideja varbūt tomēr ir interesanta, tā būtu jāanalizē tālāk, un varbūt arī šeit savā komitejā mēs varētu vairāk padomāt par to, ka kā līdzekļus no Eiropas centrālās bankas eh, šādos sarežģītos brīžos izmantot tādā veidā, lai es, eh, mēs varētu finansēt svarīgākās stratēģijas. Mēs cīnāmies par katru eiro, bet diemžēl mums neizdodas īstenot šīs svarīgākās stratēģijas. Mums tagad ir nepieciešama līdzekļi, piemēram, lai sniegtu atbalstu Turcijai un um, līdzīgiem pasākumiem. Mans lūgums būtu, mēģināsim izmantot līdzekļus, kas nāk no Eiropas centrālās bankas, lai īstenotu svarīgākās prioritātes. Paldies! Paldies, tagad vārds Levandovs kungam. Paldies! Es esmu sagatavojis savu atzinumu ītri komitejas vārdā, un nu, tas lielā mērā atbilst arī tam, ko eh, piedāvāja arī eh, Tomā kundze un Olbricht eh, kungs. Jāsaka, ka mēs esam sadarbojušies ļoti labā gaisotnē. Varbūt pavisam īsi par finanšu regulas vienkāršošanu, jo es atceros iepriekšējā kārtā sadarbojoties ar Grēslas kundzi, kas, protams, man bija liels prieks Tas notika jau pirms zinām laika, bet jāsaka, ka secinājumi varbūt mums nebija tik iedrošinoši nākotnē. Sagatavojot šo atzinumu ITRE komitejā, protams, mums ir jādomā par ITRE aktivitātēm, bet pirmais eh, punkts varbūt ir vispārējais eh, dabas. Mēs tā tad vēlamies tiešām pamatīgi pārskatīšanu. Un mums ir jādomā arī Um, par EFSI bez uh, finanšu uh, perspektīvu pārskatīšanas tas nav iespējams. Šīs uh, programmas, protams, ir ļoti interesants arī ITRI komitejā, piemēram, apvārsnes 2020, Kosme Galileo, Kopernikus un līdzīgas programmas ir vērstas uz nākotni. Varbūt pat ja šie cilvēki, kas iedvesmojuši šīs idejas, nav vairs dzīvi, bet tomēr tā ir daļa joprojām no Eiropas Savienības budžeta. Uh, Un mēs pārskatām eh, tātad balstoties uz īstenošanu. Tas sākotnēji varētu šķīt uh, eh, racionāli, bet jāsaka, ka mēs tik ļoti aizkavējamies un pārskatīšana notiek tik ātri, ka ir ļoti grūti secināt, kas tad darbojas labi un kas nedarbojas par eh, šo te pašreizējo finanšu schēmu. Tas nozīmē, ka mums ir jābūt piesardzīgiem, izdarot secinājumus un pārdalot līdzekļus, ņemot vērā īstenošanas performanci. Uh, mēs daudzos punktos esam aizkavējušies. Paldies! Paldies, Gardie Zabals kundze. Paldies, priekšsēdētāji. E, parasti uzstāšanās sākumā tiek apsveikti referenti, bet ir tīpaši gribu uzsvērt šo apsveikumu, jo ir paveikts ļoti nozīmīgs, saprātīgs un līdzsvarots darbs. Un es ceru, ka Eiropas komisija nopietni turēsies pret šo iniciatīvas ziņojumu, jo šeit ir pārskatīšana politikām, ir priekšlikumi, ir priekšlikumi nākotnē, un es domāju, ka darbs ir paveikts ļoti līdzsvarots. Tāpat arī es domāju, ka ir ļoti labi eh, atrast līdzsvars starp priekšlikumiem, kas ir obligāti jāizrunā un cerams, ka varēs izdarīt grozījumus eh, finanšu schēmā, gan arī ir uzsāktas eh, debats par to, kas, kam var notikt 2020. Eh, gadā, runājot par šiem priekšlikumiem, par pašresursiem, par, par termiņiem, ir ļoti nozīmīgi, un nākotni ir jādiskutē šodien. Es neatceros, vai Fernandeškungs jau pieminēja, šie priekšlikumi ir ambiciozi, bet tie ir realistiski, jo ziņojumā tiek parādīta nepieciešamība bez jebkā eh, pilnīgi noteikti grozīt šo finanšu schēmu Un, ja kāds nesaskata šo nepieciešamību, tad viņam ir grūtības saskatīt realitātes. Tad, kad mēs apstiprinājām iepriekšējā mandātā šo finanšu schēmu, Eiropas parlaments izcēla uh, pārskatīšanas e, pantā šo norādi, jo jau mēs zinājām, ka e, finanskēm bija ar problēmām. Un šajā gadījumā mēs esam droši par to, ka būs problēmas ar maksājumiem, taču arī redzējām, ka e, finansējums jauniešu garantija nebija pietiekams. Uh, Tāpat nebija zināms, ka nāks bēgļu krīze, tāpat mēs nezinājām, ka vajadzēs pārvirzīt daļu no kategorijas 1A Junkera plāna finansēšanai. Un tāpat ir vēl citi daudzi argumenti. Jau domāju, ka šie abi temati ir ārkārtīgi nozīmīgi finanšu schēmas eh, revīzijai. Uh, E, fleksibilitāte un tās svarīgums arī tāpēc, ka ir parādīts, ka tā ir nepietiekama attiecībā uz mūsu izaicinājumiem un vienkāršošana. Es pilnīgi droši e, izrunāju vārdu vienkāršošanu, jo mums ir visiem tendence visu sarežģīt. Ir ļoti pilnīgi iespējams sarežģīt lietas vēl vairāk, lai mēs pēc tam vienkāršotu, bet uh, Eh, ir jauniešu garantijas fondi, ko nevar izmantot noteikumu sarežģītības pēc, lauksaimniecībā ir tas pats, eh, un nevar paredzēt finanšu instrumentus, kurus nav skaidrs, kā izmantot, jo tie ir iecerēti pārāk sarežģīti. Tāpēc mums ir lieliski iespēja vienkāršot visus standartus, ko mēs esam sev nosprauduši. Paldies! Paldies! Kam? Es nedzirdēju. Also like to add my, uh... Lielas paldies, saka Mudī kundze. Arī es vēlētos uh, apsveikt referents par uh, ļoti pamatīgu darbu pie šī daudzgadu finanšu schēmas. Jāparaugās uz to, kas šobrīd notiek bēgļu krīzes gadījumā. Uh, ir pilnīgi skaidrs, mums ir nepieciešams pārskatīt daudzgadu finanšu schēmu. Piedzīvojot šādu humanitāro krīzi gan Eiropas Savienības iekšienē, gan ārpus tām robežām, tās robežām, mums ir jābūt spējīgiem efektīvāk reaģēt uz notiekošo. Es arī atsaucos uz kolēģi Levandovsku kungu teikto. Arī mē, mēs uzskatām, ka mums ir nepieciešams aizsargāt uh, fondus, kā piemēram apvārsnes 2020 un uh, CEF. E mēs nedrīkstam atņemt eh, šādas te veiksmīgas investīcijas, kas tiek veikts mūsu nākotnē, un iekļaut to citās programmās, kas, protams, varētu izrādīties veiksmīgas, bet eh, runa ir par cita veida investīcijām. Nevis uh, tiem mēķiem, kuriem sākotnē paredzēt līdzekļi, bet uh, kas uh, varbūt īpaši nepārsteigs kolēģis. Uh, nākamais komentārs mums ir jāparaugās uz tiem resursiem, kas mums ir pieejami un kā mēs tos varētu pārdalīt, lai uh, sasniegtu savus mērķus. Es aicinātu arī būt uh, piesardzīgiem attiecībā uz šo te uh, pārskatīšanu 5 plus 5, jo i, i, gluži vienkārši tāpēc, ka mēs gal galā varam nonākt pie desmitgadu programmas, eh, kas tiek pārskatīta vidusposmā. Mums ir jāraugās, cik veiksmīgi šie, eh, šīs programmas darbojas, un, piemēram, apvārs 2020 gadījumā mums ir bijusi šie te septiņu eh, gadu programma, par kur mēs pie kuras mēs esam laiku pa laikam strādājuši un pārskatījuši, bet tas dod zinām stabilitāti. Uh, Tātad mēs varam ieslīgt tādā kā desmit gadu plānošanas periodā. Bet vēlreiz es vēlētos uh, uzsvērt, ka referenti ir paveikuši lielisku darbu. Paldies! Paldies! Tagad vārds Žerāram Deprē. Deprē kungs. Uh, merci, Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos eh, vispirms eh, pievienoties kolēģiem, kas teica atzinīgus vārdus par šo dokumentu. Tik tiešām eh, man ļoti patīk šis dokuments un es ar prieku ar to iepazinos. Tas ir labi argumentēts, skaidri formulēts un teikšu tamā kundzei. Man šķiet, ka dokuments ir caurvīts ar ambīcijām, kuras arī man ir dārgas. Bet eh, priekšsēdētāji ne jau tāpēc, ka pārskatīšana ir nepieciešama, eh, tāpēc tā tagad būs vienkārša. Bet es vēlētos pieminēt dažus punktus, kuriem, manuprāt, vajadzētu pievērst īpašu uzmanību, jo īpaši budžeta situācijai dažās dalībvalstīs un politiskajai situācijai, kas ir vēl sliktāk, vai vismaz tāda varētu kļūt pavisam īsā laikā, ja mēs rūpīgi sekojam tam, kas notiek dažās valstīs. Bet es domāju, ka referenti ļoti precīzi un skaidri ir identificējuši tos punktus, eh, pie kuriem mums būtu jāstrādā. Viņi ir minējuši sešus eh, - imigrācija, krīze, nepietiekams investīcijas, atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem, jauniešu nodarbinātība, iekšējā drošība, lauksaimniecības sektora situācija un grūtības, lai neteiktu um, tiešām dramatiskā situācija ar maksājumiem. Es domāju, ka mēs pilnībā varam piekrist uh, analīzē, kur piedāvā referenti. Un es domāju, ka viņi uh, nāk klajā arī ļoti labiem priekšlikumiem, kurus es dažos gadījumos varbūt vēlētos grozīt. Jā, skaidrs, ņemot vērā imigrācijas krīzi un drošības eh, krīzi, ir skaidrs, ka um, ceturtajā kategorijā paredzētie līdzekļi ir nepietiekami. Tas pats uh, sakāms arī um, par bēgļu krīzi, ir pilnīgi skaidrs, ka mums būs, nepieciešams, eh, papild, mums būs nepieciešama papildus līdzekļi, lai tiktu galā ar šo humanitāro krīzi. Bet kāpēc mēs nerunājam par 1A kategoriju? Ja mēs tik tiešām vēlamies īstenot to, ko esam apņēmušies īstenot um, strateģiskā investīcija plāna ietvaros un kopumā Eiropas Savienībā, es domāju, ka kategorija 1A, manuprāt, ir nepietiekama. Nu, tā nav tikusi pieminēta, Albrecht kungs šobrīd pārbauda, bet varbūt, ka es neuzmanīgi lasīju dokumentu. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs punkts. Otrais - par maksājumiem. Tiek aicināts īstenot maksājumu plānu, bet vairākas reizes mēs jau esam tikuši piekrāpti. Mums tiek apgalvots, ka būs šāds plāns, komisija katru reizi, kad šeit ierod, saka, jā, zinat, nākamajā gadā vairs nebūs nekādu uh, problēmu, 3 miljārdi, 4 miljārdi, bet gal galā mēs redzam, ka tā ir kā sniega bumba, kas veļas un kļūst arvien lielāka un situācija tikai pasliktinās. Man šķiet, ka, lai uzlabotu situāciju maksājumu jomā, Mums ir jāpārskata starp institucionālā vienošanās 2013. 2014. gada dokuments. Šis te noteikums ir jāintegrē starp institūciju vienošanās pārskatīšanā. Mēs piekrītam tā, ka uh, ir jāparādz uh, lielāka līdzekļa īpašām programmām, tātad, kas iet ārpus griestiem. Uh, Nu, mums ir vēl arī citas idejas, piemēram, par uh, uh, pārtiks palīdzību, par, par um, fleksibilitātes instrumentu atbalstu. Es to teicu jau arī iepriekš, bet mēs noteikti varam nākt klajā ar priekšlikumiem un par to vēl diskutēt. Tālāk, es domāju, ka mums vēl ir jādara divas lietas. Vispirms ar atbildīgo komiteju mums ir pēc iespējas precīzāk jāizvērtē papildus līdzekļi, kas būs nepieciešami atsevišķās kategorijās līdz šī plānošanas posma beigām. Nu, mēs šobrīd redzam, ka tas jau ir iezīmējis, bet būtu labi, ja diskusijās mēs jau sākotnēji zinātu, kādi ir šie papildus līdzekļi, kas ir nepieciešami. Un es domāju, ka mums ir jāizvēlās tīri strateģiski, eh, vai mēs strādāsim pie griestu palielināšanas, vai arī, kā es to eh, bieži vien dzirdu no padomas puses, mēs strādāsim drīzāk pie fleksibilitātes instrumentiem, tātad vienlaikus palielinot līdzekļus un vienlaikus eh, padarot vienkāršāku šo instrumentu izmantošanu piemēram, ja e, šis te vairākums, e, jeb spēku samērs padomē varētu būt citāds nekā šobrīd. Nu, varbūt tas mums viss nav jāraksta, bet e, mums vajadzētu tīri no strateģiskā viedokļa piestrādāt pie tā, lai mūsu pozīcija sarunās būtu ļoti spēcīga. Nu, mums varbūt būs vēl daži komentāri, dažas pārdomas, bet pagaidām tas arī būtu viss. Es teiktu, ka dokuments ir lielisks, tas ir izcils, acīm redzot, divas lieliskas galvas var paveikt lielisku darbu. Paldies! Monsieur Maragall. Maragall kungs nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Es neatkārtošu visu, kas tika sacīts un visu, kam es piekrītu, vēlos pievienoties um, pelnītajiem uzslavas vārdiem. Bet vēlos niansēt vienu jautājumu, jo, manuprāt, ir eh, iespēja eh, ziņojumu jau tā labo uzlabot un konkretizēt eh, ambīcijas, piešķirt nianses. Un varbūt jāatgādina sākuma punkts, es sākumā nebiju klāts, bet tas ir pilnībā dokumentēts, un zaļie grupa, kur šodien es pārstāvu, e, vienošanās brīdī nebija klāt, e, vien, vien, vienošanās brīdī balsoja pret. Un šis attiecīgajā brīdī pieņemtais, eh, šī pieņemtā schēma bija pārāk stīva, nepietiekama un arī netika paredzēti nepieciešamie pašresursi. Tas būtu sākuma punkts, un tāpēc es domāju, ka nevajadzētu to izlaist no redzes lokam. Mēs varam strādāt kopīgi tajā politiskajā manevrēšanas telpā, ko referenti mums piedāvā. Un mēs varēsim šoreiz strādāt ar nolūku būt par daļu no vienošanās. Mēģināsim arī iesniegt atsevišķus grozījumus, kas uzlabo tekstu katrā ziņā. Uh, mūsu visu apņemšanās ir panākt patiesu revīziju šai daudzgad finanšu schēmai. Divi jautājumi par kritērijiem. Viens attiecas uz vairāk kvantitatīvo, otrais uz kvalitatīvo aspektu. Par kvantitāti runājot ziņojums. Eh, runā pār, pār nepieciešamu palielinājumu, taču nav pietiekami nosaukt kvantitatīvus eh, eh, kritērijus, kas varētu paust šo ambīciju, un mums vajadzētu konkretizēt šajā gadījumā reālās revizijas eh, pakāpi. Manuprāt, šīs spēles limits ir iespējams, ja dematēs mēs mēģinām veikt eh, kvantitatīvu aproksimāciju, eh, legālo eh, limitu, kas ir noteikts juridiski 1,29% no NKP un robežu, ko komisija ir pati paredzējusi savā 13. gada priekšlikumā, kur bija runa par 85 miljārdiem, ko varētu pievienot komisijas sākotējiem priekšlikumam. Šķiet, ka tas gan būtu minimālais zemākais līmenis mūsu šīs dienas debatēm. Eh, tas attiektos uz kvantitatīvo aspektu. Par kvalitatīvo aspektu runājot, mums ir jāgatavojas saņemt viedokli un spiedienu no visām komitejām, kas šeit uz, uz, uzskaitītas, itre, kult, regī un citas. Mēs ne, nestrādāsim viņu vietā, mēs pārstāvēsim savējo komiteju esot vadošā komiteja tīri leģitīmā veidā. Ar, par kādiem kritērijiem tas būtu jādara? Pirmais, visskaidrākais, šai revīzijai ir jāparedz konverģence ar stratēģiju Eiropa 2020. Un tas ir skaidri jānorāda. Un nevis vienkārši retoriski attālināti uz to jācaucās. Tā ir apņemšanās, ko uh, kas ir maksimāli skaidri šeit jāpauž. Eiropas revīzija palāta savā 14. gadā pārskatā norādīja to, cik lielā mērā bija nepietiekami un nesavietojami um, um, finanšu schēma ar šo stratēģiju. Otrs kvalitatīvais jautājums, kas arī jākonkretizē, ir ka skaidri jāpauž mūsu e, starptautiskās apņemšanās klimata pārmaiņu ziņā COP21. As, e, sakarā un pilnīgi noteikti ir jāparedz arī kā mēs strādāsim pie paredzētajām attīstības politikām, kā mēs to sasniegsim. Un pēc tam ir kriterija ar jaunām eh, prioritātēm. Priekšsēdētāji vēl pusminūte tikai. Piemēram, par rūpniecības politiku. Eiropai ir nepieciešama autentiska rūpniecības politika. Šobrīd šādas tā nav, tas arī attiecas uz um, Eiropas budžetu, un mums ir jāvar par to runāt, vai tas būs kādā jaunā fondā, vai tas būs pārskatot juridiskās bāzes, vai uh, citā veidā, vai kā mēs um, orientēsim enerģētiskās pārējas līnijas un citus mērķus, COP21 un citus, bet mums ir jāredz, kā mēs to panākam panāksim, un mēs atbalstām Katainen sacīto, ka eh, kohēzijas fondos ir jāiekļauj kritēriji kas eh, palīdz šos mērķus sasniegt. Ir kohēzijas politika jāpadara visā eh, atbilstošākā nosprostēja mērķiem kop 21. Un visbeidzot noslēgumā postelementi. Eh, periodam pēc 20. gada nav nekādas vajadzības runāt jau šobrīd par iespēju paredzēt eh, robežas pašresursiem, bet tas ir jāparedz periodam pēc 20. Eh, gada. Nekādam tabū šajā sakarā nebūtu jābūt. Otrkārt, par pašresursiem runājot un saskaņā ar līguma garu, šis jautājums ir jāskatā it īpaši pieprasīt, lai augsta līmeņa grupa neizslēgtu to, ko piedāvāja komisija, skaitļus un jēdzienus, eh, tālāk finanšu transakciju nodokļus, odokļu, eh, oglekļa nodevas un vēl citus jautājumus. Un visbeidzot, skaidri jānorāda, ka nākošā finansu schēmā ir jāparedz eh, tas, kā mēs risināsim nodokļu nolēmumu, citus jautājumus, lai. Un turklāt. Acabo aquí, presidente. Muchas gracias. Vārds sakot, šie jautājumi ir jāparedz priekšsēdētājs. No manas puses viss. Paldies, nākošais runātājs deputāts Zanī. Paldies, priekšsēdējā. Es arī pateicos abiem referentiem, jo viņu sagatavotais ziņojums ir ļoti labs pamats uh, šīm ļoti svarīgajām diskusijām. Es varu piekrīst daļēji tam, ko teica kolēģi, kur izteicās pirms manis, jo īpaši, kas attiecas uz uh, šīm uh, saistībām ir ļoti svarīgi pārskatīt DSF, DFS. Tagad Eiropā tiešām ir ļoti strauji mainījusies situācija, ir jauni izaicinājumi. Katru reizi, kad rodas kāda jauna problēma, tad, nu jā, mēģinām. Uh, uh nu, Eiropas Savienības budžetu raut uz visām pusēm. Tā ir arī galvenā problēma. Uh, Divu iemeslu dēļ. Politiskai iemeslu dēļ mēs ļoti labi zinām, cik šodien uh, ir sarežģīti nacionālo budžetu stresas situācijā pieprasīt vēl papildus resursus, lai finansētu programmas. Valstīm tas nav vienkārši, un tad ir arī ekonomiskā finanšu situācija par to, ko jau uh, dažas uh, stundas atpakaļ arī teica Kalviņo kundze. Šī nauda jāizmanto atbilstīgi un kopienas līmenī izmantotā nauda, protams, mums var palīdzēt sasniegt nospraustos mērķus. Es uzskatu, ka jautājums, kas mums ir jāuzdod arī ņemot vērā šo dokumentu, kas prasa pārskatīt DFS, Jautājums par to, vai Eiropas Savienības budžets ir tas pareizākais instruments, lai atrisinātu imigrantu krīzi. Vai tieši Eiropas Savienības budžets ir īstais instruments, lai atrisinātu bezdarba un ekonomisko krīzi? Vai šis ir tas īstais instruments, ar kuru mēs varēsim risināt terorismu krīzi? Es domāju, ka tieši no šīs perspektīvas DFS pārskats tiešām varētu būt iespēja, lai raudzītos nu, uz situāciju realistiski. Atgādinu, ka šodien iespējams, jā. Eiropas saimnes budžets un arī mēs, deputāti, varbūt prasām pārāk daudz no šī budžeta. Tad, nu, ko es gribētu teikt par šo ziņojumu? var būt elastīgāks Eiropas Savienības budžets, jo šī elastība mums ir nepieciešama, ņemot vērā uh, prasības, uh, ko saņemam katru mēnesi, katru gadu. Tad, tad, lai šis budžets būtu efektīvāks, uh, elastīgāks, kas labāk atbildētu uz uh, Eiropas krīzēm. Un kā jau minēja daži kolēģi, vēl viens svarīgs jautājums ir maksājumu jautājums, kas vienmēr ir saistīts ar eh, es budžeta kapacitāti. Proti ir jāsaprot, ka ja mēs turpinām ar šo milzīgo atšķirību starp saistībām un maksājumiem, tas nepalīdz stabilizēt, atrisināt situāciju. Te arī ir jādomā par to, ka varbūt mēs pārāk daudz prasām no instrumenta, kas nevar dot vairāk par to, ko tas dod šodien. Es domāju, ka mēs te vēl noteikti varam racionalizēt um, resursus. Resursu ir daudz. Un varbūt tiešām vajadzētu koncentrēties uz mazāk mērķiem, bet kas ir konkrētāki un sasniedzamāki un arī ko labāk redzētu un izjustu pilsoņi, ka budžets ir pozitīvs instruments. Un noslēgumā jautājums arī, kas būtu jāapdomā varbūt pēdējā fāzē, kad uh, jau um, tiks uh, veidot nākamā DFS bāze jābūt šeit arī saiknei ar uh, tām diskusijām, eh, ko izvēršam arī šajā komitejā par fiskālo kapacitāti Eirozonā. Es domāju, ka abām lietām te ir jāiet roku rokā. Ceru, lai veiksmīgi sadarboties nākuši klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, kas tik tiešām palīdzēs uh, Eiropas Savienības budžetam nākamajos gados. Paldies! Thank you. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Liels paldies priekšsēdētāji. Pēc tam, kad ir teikuši jau tik daudz slavinošu vārdu par uh, referentiem, man ir ļoti grūts tagad rast vēl citus vārdus, tāpēc izmantošu tos, kas jau izskanēja. Tiešām iespējams darbs. Arī uh, es esmu iepriecināts. Vēlos uh, tikai pieminēt vēlreiz pāris punktus. Vispirms, es domāju, ka šis ziņojums pavisam skaidri parāda, ka mums uh, svarīgi ir vispirms uh, paskatīties uz to, ko mums ir izdevies sasniegt ar daudzgadu finanšu schēmu, lai attiecīgi strādātu pie pārskatīšanas. Ja mēs paraugamies, tad mēs visi esam pamanījuši, ka um, mūsu fleksibilitātes instrumenti pilnībā ir sevi izsmēluši, un tas nozīmē, ka līdšanējo uh, plānu mēs praksē nevaram īstenot tā, kā bijām sākotnējuši domājuši. Um, tas nozīmē, ka mums vēlreiz ir pienācīgi jāpārdomā, tātad, ja ir jauni uzdevumi vai jauni mērķi, Tas nozīmē, ka mums ir nepieciešama vai nu jauni līdzekļi, vai arī jaunas prioritātes mūsu izdevumiem. Viss pārējais gluži vienkārši nedarbosies, jo pretējā gadījumā mēs eh, gluži vienkārši atkal attapsimies ar eh, nesamaksātiem maksājumiem. Un ja mēs tagad paraugamies uz jauniem līdzekļiem vai jaunām prioritātēm, tad, protams, eh, skaisti būtu, ja mēs varētu teikt, ka mēs varam rast jaunus līdzekļus. Bet, cienījamie kolēģi, dāmas un kungi, ja mēs paraugamies uz pašreizējo situāciju Eiropas Savienībā, tad tas nav pareizais ceļš. Kā piemēru es varētu minēt, pēc pāris nedēļām mēs piedzīvosim to, ka apvienotajā karalistē tiks balsots par uh, palikšanu Eiropas Savienībā. Uh, pagājušajā nedēļas nogalē mēs piedzīvojām uh, to, ka Austrijā um, um, ekstrēmi labējie spēki ir uzvarējuši vēlēšanās. Tātad daudzi uzskata, ka mazāk Eiropas Savienības ir labāk. Un daži no tā gūst arī politisko veiksmi. Ja mēs tagad runāsim par papildus līdzekļiem un teiksim, ka viss būs ļoti labi, ja mums izdosies iegūt papildus līdzekļus un pieprasīsim šos līdzekļus no Eiropas Savienības dalībvalstīm, tas nozīmēs jaunas parādus vai arī to, ka uh, Eh, šīm dalībvalstīm būs jāiekasē vairāk naudas nodokļos no eh, nodokļu maksātājiem. Tāpēc es domāju, ka mēs nevaram izvēlēties šādu ceļu, un mums būtu eh, jābūt realistiem. Tāpēc es uzskatu, ka mēs nevaram pieprasīt papildus ieņēmumus un nevaram arī uh, pieprasīt papildus pašu līdzekļus, tas noteikti nestiprinās un nevienos Eiropas Savienību gluži pretēji, tikai sašķēls. Nu, um, vēl bez tam ir ļoti daudz dažādu uh, punktu, kas, manuprāt, ir uh, ļoti apsveicami. Šis te piecu gadu piedāvājums. Un visbeidzot, es domāju, ka mums saulēcīgāk būtu arī jādiskutē ar padomi. Paldies! Paldies, tagad vārds Grēslas kundzei. Jā, paldies. Arī man šis ziņojums ļoti labi eh, patīk, izņemot to, ka, nu, ka te ir uzskaitīts arī tas, ko mēs eh, ļoti labi apzināmies, proti, visas tās problēmas, kādas mums ir. Es uh, domāju, ka mums vajadzētu vispirms pieturēties eh, po, pie prioritātēm un attiecīgi strādāt, koncentrēt savus spēkus, lai sasniegtu tās. Ja mēs paraugamies uz visiem šiem mm, punktiem, visiem mērķiem, kurus mēs vēlamies sasniegt, tas, protams, ir apsveicam, bet visus mēs nevaram sasniegt. Tālāk, eh, kas, manuprāt, pietrūkst piemēram, struktūra fondu eh, līdzekļi. Mums ir jāpanāk lielāka fleksibilitāte attiecībā uz struktūra fondiem, jo šeit mēs varam gūt līdzekļus, jo pretējā gadījumā mēs esam tādā kā aburtajā lokā. Mēs nepārtraukt pārdaram eh, šos līdzekļus un neradam eh, jaunus, nerodam jaunus līdzekļus. Tātad mums ir. Um, jāizkļūst no šī abortu lauka. Bet, pretē, bet uh, citādi viss ir uh, ļoti labi un apsveicam. Paldies! Vairāk runātāji. Tieši vai netieši uzdeva jautājumu Ābeldona no kungs, jā, priekšsēdētāji, es. Um, gribēju apsveikt šo mm, ļoti realistisko komandas darbu un norādīt, cik e, lielā mērā pārs, DFS pārskatīšana ir politiski nepieciešama, jo pretējā gadījumā nākošajās vēlēšanās vēl mazāk vēlētāji nāktu balsot, un arī vēlētājiem ir jāredz, kāda ir Eiropas Savienības ietekme uz viņu ikdienu. Un šī iemesla pēc dažkārt arī viņi tad vēlas izstāšanos no Eiropas, jo viņi neredz kvalitatīvu ietekmu uz savu ikdienas dzīvi. Tas nozīmē, kāpēc tam ir Brexit eh, un um, ekstrēmie balsojumi, tāpēc ir ļoti rūpīgi šeit jārīkojas politiskajā ziņā. Pilsoņi gaida no Eiropas, gaida pārāk daudz, mēs esam daudz runājam par platjoslu, ka Eiropa sakārtos viscaur Eiropā platjoslas jautājumus. Bet eh, tas vēl nav izdarīts. Daudz ir runāts par transportu un savienojumiem. Šeit arī ir daudz kavēšanas. Mēs runājam daudz par vīdī, par eh, jauniešu bezdarbu, par MVU un tās viss eh, nekādā veidā neatspoguļojās uz vietām. Un arī secinājums ir tāds, ka Eiropas Savienības budžets ir nepietiekams, lai ņemtu vērā mūsu problēmas. Ir budžeta ziņā jārīkojas eh, nopietni, tas ir norādīts arī ziņojumā, vairāk principi ir norādīti, universalitātes. Eh, ikgadības princips, bet arī mūsos sāk eh, viest bāžas tas, ka sākas Eiropas budžeta eksternalizācija, un tas eh, vairs nepakļaujas demokrātiskai kontrolē. Tāpat arī tika pie, nosaukt pašresursi, mums ir arī vairāk jādomā par uh, cīņu pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Tika runāts par monetāriem jautājumiem un par dragī helikopteri daudzām valstīm. Daudzas valsts izmanto naudas drukāšanas mašīnu, un uh, Mēs zinām, ka ECB ir pilnīgi neatkarīga, bet vai varbūt kādu dienu Mario Draghi budžeta komitejā varētu mums paskaidrot cīkāk savu viedokli par šo helikopteru? Mm, es domāju, ka ir jāskat arī šie jautājumi, un es atbalstu šajā sakarā Vladimir Mankas sacīto. Voilà des ressources. Euh, Par resursiem ļoti labi drukājama mašīna un uh, tas viss atrisina. Šķiet, ka visi ir izteikušies, pārbaudi vēlreiz. Uh, komisija jutās uzrunāt, vai mēs no komisijas varam kaut ko dzirdēt vairāk par termiņiem. Kurš izteiksies komisijas vārdā? Ieslēdziet lūdzu mikrofonu. Paldies priekšsēdētāji, godējumie deputāti. komisijai ir iepazinusies ar jūsu projektu, un šobrīd komisija vēl aizvien pārskata programmu pēc programmas, un lēmums nav pieņemts ne par termiņiem, ne par saturu un rezultātu šim pārskatam, ne arī iespējamiem priekšlikumiem. Es saprotu, ka vicepriekšsēdētājs ir izlēmis tikties ar budžetu komiteju pēc tam, kad tas tiks pabeigts un politiski stabilizēts, un tad attiecīgi arī būs konkrētāka politiska reakcija. Paldies! uzklausījām. Paldies par šiem precizējumiem. Mēs jūtamies iedrošināti. Bet, ja es pareizi saprotu, komisija neko konkrētāk šobrīd pateikt nevar. Gaidīsim 23. jūniju. Un domāju, ka pēc visu uzklausīšanas un pateikšanas kolēģi Izabela Tomā un, un Jānis Olbrikts ir pavadījuši patīkamu stundas ceturksnī, komentāri bija atbalstoši, vienbalsīgi, un Greslas kundze sacīja, ka jāņem vērā tas, kas ir vēlams un kas ir iespējams. Un politiķu uh, funkcija ir padarīt uh, vēlamo par iespējamo. Un varbūt tagad referenti mums izstāstīs, kas viņiem šķiet vēlams un iespējams. Šoreiz iesāks uh, eh, Tomākundze, ja mēs. Uh, E, mēģinam vienoties ar Olbekta kungu. Paldies pirmkārt visiem kolēģiem par atbalstu un paldies par atbalstu budžeta komitejai, mūsu politiskajiem padomniekiem un ļoti īsi atbildēšu uz jau debatēs sacīto. Ļoti labi, ka debats ir ilgas un bagātīgas, un arī tāpēc mēs priekšsēdētāji eh, izlēmām gatavot eh, ļoti jau savlaicīgi šo iniciatīvas ziņojumu, gaidot eh, komisijas sacīto, bet tagad vairākas reakcijas. Un pourra améliorer izteikties ļoti skaidri. Es nezinu, vai var izteikties ļoti skaidri šajā tekstā, bet mēs gaidām jūsu grozījumus par e, ilgumu runājot. Fernandeškungs. E, mēs mēģinātu saskaņot vienlaicīgi piecu gadu mandātu um, komisijas un parlamenta prasības un arī prasību redzamībai iesaistītajām pusēm, spēlētājiem, uzņēmumiem, universitātēm. Arī teritoriālajām vienībām mēs esam piedāvājuši šo jaukto formātu uh, ar piecu uh, gadu termiņu, lai atbildētu, bet 5 plus 5, tā tad uh, desmit gadi ar vidusposmu pārskatu, atbildot arī Budīkundzei to norādu, lai ņemtu vērā kohēzijas politikas, visas politikas, kas nav uzskaitītas, ko. Um, mūsu politiķi uzskata par ilga termiņu un kuras vajadzētu precizēt tekstā. Bet Eh, šī daudzveidība lika mums domāt, ka esam ņēmuši vērā prasīto. Eh, Deprēkungam atbildot, uz visu atbildēt tāpat nevar, jo eh, deprēkungs sacīja ļoti daudz ko, bet. Mēs pievienosim precizējumu pēc jūsu grozījumu par pāris 2020 Connecting Facilities, bet uh, par stratēģiju fleksibilitāti un griestiem. Šis ir jautājums, kuru, par kuru mums ir bijušas garas diskusijas un kura sakarā ir problēmas. Tāpēc es domāju, ka vajadzētu saprast to, ka fleksibilitāte ir noderīga, pat nepieciešama, bet tā rada zināmus riskus. Kā piemēram Fernandeša kunga norādīto, kā Junkera plānam tā bija noderīga, bet ir samazinājumi programmās, kuriem nevajadzēja būt. Tāpēc tā kā daudzgadu finanšu schēmā uz vairākiem gadiem ir vajadzīga kāda korekcijas rezerve, bet konstatējam, ka trešajā un ceturtajā kategorijā Tās ir prioritātes, ko atzīst visi. Investīcija tiek atzīta kā prioritāte mobilitāte un cīņa pret jauniešu bezdarbu un eh, migrantu uzņemšana un eh, atbalsts kaimiņu valstīm. Tās viss tiek uzskatīts kā prioritātiem un vismaz šo kategoriju sakarā bija atsaucis nevis uz kādu pagaidu vai mainīgu situāciju, bet uz situāciju, kas ir stabilizējusies vismaz uz šo fi finanšu schēmu. Un arī debates koncentrēsies uz finanšu instrumentu raksturu kā tādu. Tāpat Es gribēju atbildēt uz politisku jautājumu, kas attiec gan uz Eiropas fondu Parīzu nodrīgu izmantošanu, un es gribēju sacīt, ka atbildu šo jautājumu ir mūsu politiskās izvēles pro-eiropieši uzskata, ka Eiropas budžets ir efektīvāks um, er, robežu vai bēgļu vai drošības ziņā nekā nacionālais budžets. Un, protams, ka anti-eiropieši uzskata, ka nacionālais budžets ir efektīvāks robežu uh, er, apsardziņā. Mēs uh, piedzīvosim šīs debates. Tomēr, pat jā, nos, jūs neesat izteikti proeiropeisks, jūs atzīsit, ka viena vai divas valstis, jeb uh, imigrantu ierašanās vietā, nebūtu taisnīgi prasīt tām visām uzņemties izmaksas pār šiem bēgļiem un būtu nepieciešama kāda minimāla Eiropas solidaritāte. Katrā ziņā šīs ir debates, kuras būs jāorganizē, jānotur, taču mēs zinām, ka ar Eiropas Savienības pieju um, un atkarībā no tā, vai mēs tajā vēlamies palikt vai izstāties, atbildes nebūs vienādas. Tāpat pie E, piebildīšu, ka mēs e, ar Albrecht kungu esam vienojušies e, nepieminēt eirozonas jautājumu. Ne tikai tāpēc, ka ziņojums tiek gatavots un šie jautājumi savlaicīgi izskatīti, bet mēs vēlēmies arī pieturēties pie temata, kas ir daudzgada finanšu schēmas pārskatīšana vos amendements dans ce sujet-là, euh, qui est. Un. Mēs vēlamies palikt pie tā, ko mēs de devējam par plānu A, un ja šis aplāns cieš fiasko un mēs nespēsim panākt un saskaņot nepieciešamo iespējamo, tad parādīsies pilnīgi dabiski Eirozonas plāns B. Paldies, Tomā Konze! Un runājot par debatēm par migrāciju, atgādinu, ka būs ļoti nozīmīga uzklausīšana 15. jūnijā, piedaloties kolēģiem no Libe Afet un komitejām, un arī tad varēs ņemt vērā jūsu paustās bāžas. Tālāk deviņos ir kopīgā komitejas sēde, lai precizētu to, kas varētu būt eh, Eirozonas um, budžets. Es priekšsēdētāji eh, labprāt izmantotu poļu valodu. Eh, jo man portugāļi kolēģi un citi runā savā valodā. Tāpēc es runāšu poliski. Paldies! Pirmkārt. Isko, tas znači ņemuvinīts. Komisija vienmēr eh, pieturas pie tās pašas nostājas, nekur nesaka. Tālāk. Uh runājot par Eiropas komisiju, ka tā gaida Britu referendumu, tā neko nesaka. Un tad pirmo reakciju noteikti sagaidīsim no komisijas pēc referenduma. Es zinu, ka komisija tagad strādā pie budžeta pārskata, nav tā, ne, ka nekas nenotiek. Taču, nu, policijas, pa, politisks paziņojums būs pēc referenduma. Mēs prasījām, ko tad komisija domā par mūsu priekšlikumu, bet no nu, arī te komisija nevēlas nākt klajā ne ar kādu nostāju. Tā gaida Brexit referendumu rezultātu. Tas ir pirmais. Otrkārt, es pateicos arī visiem par labajiem vārdiem. Nu, protams, ka ne jau visi ir vienas prātes. Nu, nevar būt tā, ka ziņojumu atbalstītu visi. Mēs interpretējam arī jūsu cildinājumu vārdus tā, ka nu, mēs vienkārši esam veikuši savu darbu. Taču ziņojumā, protams, ka ir ļoti skaidrs arī politiskās nostājas. Es pateicos uh, Vigolmels uh, kungam par, uh, vi, ar viņu vienmēr esmu runājis par uh, šo budžetu jautājumu, un viņa pieeja atšķiras, piemēram, no Zanī <clears throat> kunga. Uh, sacītā. Šī pieejas gan ir caurskatāms un skaidrs, un uz tā arī ir jākoncentrē mūsu politiskās debats. Es tiešām pateicos, jo nostājas ļoti caurskatāms, un tad arī uz šī pamata jādiskutē. Tad vēl viena lieta. Januš Levandovskis minēja ļoti svarīgu jautājumu, kādēļ vispār ir nepieciešama budžeta revīzija. Pirms vispār noslēdzām pirmo programmēšanas daļu. Uh, šai revīzijai pārskatam būtu jānotiek pēc 17. gada pirmā semestra, taču atceramies, ka komisija ir jānāk klajā ar jaunu priekšlikumu par DFS līdz 17. gada beigām. Uh, Tā tad mums ir programma, kur mēs prasām komisijai sagatavot dokumentu līdz 16. nevis 17. gada beigām, bet līdz 16. gada beigām. Tātad pirms 17. Tātad mēs neizvērtējam šo aktualizāciju, bet procesu, kas vēl notiek tālāk, referenti arī norāda, ka ir nepieciešams saņemt izvērtējumu pirms DFS Um, tad, tad um, pirmā termiņa noslēgšanas. Protams, ka galīgie secinājumi ļoti grūti izdarāmi pēc uh, uh, nu, tikai šīs pirmās fāzes, bet nu, tā tas notiek ar visām programmām. Uh, Tālāk tiek daudz runāts arī par vienkāršošanu, cik tā ir svarīga, un te pievēršu jūs uzmanību tam, ka ir jauni nosacījumi, kas atrunā politikas, un mēs apstiprinām visi šos noteikumus, lēmām uh, pieņemt dažādus deleģētos aktus, nu, bet kas ir tik ļoti iekavēti, daži tikai tagad ir publicēti, daži vispār vēl pat nav gatavi, bet ir jau trešais gads. Uh, DFS deleģētie akti ir pieņemti tikai 2-3 mēnešus atpakaļ. Bet kā tad cilvēki var strādāt ar programmām, kā var realizēt šīs programmas, ja viņi nav saņēmuši vēl nepieciešamos dokumentus, lai strādātu? Tas nav pieņemami, ja mēs runājam par vienkāršošanu. Tik daudz nav runa par to, ka, nu, mēs te kaut kā. Uh, uh, izkausējam šo finanšu regulu, bet ir jāsaprot, kur mēs konkrēti iekavējam. Kādi ir tie noteikumi, kas ir tik sarežģīti, kas bremzē mūsu darbu, ir jārīkojas ātri un jāvienkāršo lietas. Pretējā gadījumā iekrītam katru reizi uh, sevis izveidotās lamatās. Tālāk atbildēšu uz Mara Galkungu. kungu kādēļ netiek piedāvāti konkrēti skaitļi. Uzskatām, ka šis ir dialoga sākums. Mēs uzskaitām, ka šī vēl nav tā fāze, kur varētu runāt par, skait, par skaidriem skaitļiem. Šis ir dialoga sākums, un tagad gaidām komisijas priekšlikumu. Jo, nu, tieši tad arī Eiropas komisijas rīcībā ir visi skaitļi un aplēses. Ja mēs te pārāk aizskrietu uh, procesam priekšā, tad uh, mums pārmest ne tikai pārāk lielo ambīciju, bet arī mūsu neprofesionalitāti. Par COP21 uh, mums ar vēl nav aplēses par izmaksām. Tik līdz mums būs informācija par šo, tad to arī iekļausim. Taču nu vēl esam tādā politiskā fāzē. Uh, skaidri datumi vēl nav. Paldies! Liels paldies Albrihta kungam! Noslēgsim tādējādi šo diskusiju. Diskusija, kas bija ļoti bagātīga. Jā, mēs saprotam. Esam atkarīgi no komisijas vismaz līdz jūnija mēnesim. Tas tā būs. Nu, lai nu kā Aldrikungs, Tomā kundze. Nu, jā, mums nevarēs pārmest to, ka nesam pietiekami izdarījuši spiedienus komisiju, lai tā varētu saprātīgos termiņos nākt klajā ar saviem priekšlikumiem. Nu, tagad aicinu Jātenmakī kundzi iepazīstināt mūs ar savu ziņojumu par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin käytän omaa kieltäni. Paldies, priekšsēdētāji, arī es izteikšos savā dzimtajā valodā. Francija lūdz atbalstu no Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonda. Sanomille työntekijöille. Ja Ranska on jättänyt tämän hakemuksen. Tātad runa ir par Morī globālu uzņēmumu un darbinieku atlaišanu. Prasība tika iesniegta pagājušā gada nogalē. Vairāk nekā diviem tūkstošiem darbinieku būtu jāsaņem kompensācijas un uh, Runa ir par apmēram 8,5 miljoniem eiro. Un mēs esam pieprasījuši uh, sniegt atbalstu 60 uh, procentu apmērā no Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonda, lai darbiniekus pieņemt no darba, pieņemt darbā citu vietu. Um, šie pasākumi jau ir tikuši sākti. Francija ir īstenojusi attiecīgos pasākums jau 2013. gadā. Uzņēmums eh, Morīdu Kro bankrotēja un vairāk nekā 4000 darbinieku tika atlaisti. Un attiecībā uz šiem 4000 darbinieku arī e, tikus iesniegt attiecīgi prasība, jo e, uzņēmums Morīga Global ir iesniedzis e, eh, šo prasību, lai pieņem darbā šos atlaistos darbiniekus. Tātad tiek pieprasīta kompensācija. Grūtības šajā uzņēmumā radās pēc ekonomiskās krīzes un arī globalizācijas krīzes. Pēc eh, krīzes samazinājās eh, pārvadājuma apjoms pa sauszemes ceļiem. Priekšsēdētāji, komisija, manuprāt, būtu varējusi mums sniegt šo informāciju saulēcīgāk. Tātad tā būtu varējusi mūs informēt par to, eh, kā kāda ietekme ir bijusi um, jau piešķirtajiem līdzekļiem. Tātad komisija uzskata, ka ir tikuši izpildīt nepieciešamie priekšnoteikumi, lai saņemtu atbalstu, un es domāju, ka parlaments var pieslēties komisijas nostājai. Es ar nepacietību gaidu uh, kolēģi komentārus un grozījums ir iespējams iesniegt līdz 10. mājām. Varbūt, ka priekšsēdētājs ir labāk informēts par pašreizējo situāciju Francijā. Paldies! Paldies! Paldies par šo ziņojumu. Situācija transporta nozarē ļoti sarežģīta. Diemžēl transporta Eiropa netiek pilnībā izveidota un nacionālā likumdošana ir ļoti specifiska, tā atšķiras no vienas dalībās uz citu. Un mēs piedzīvojam darba vietu pārvietošanu. Lielie uzņēmumi nodibinās uh, jaunajās dalībvalstīs, te es, piemēram, domāju Bulgāriju un Rumāniju. Nu, jūs vēlties dzirdēt kolēģu reakciju. Vārds Dreno kungam. Jā, paldies priekšsētāji. Es ļoti labi pārzinu šo dosjē, jo es biju referents Marija Ģukro gadījumā. Situācija bija līdzīga, un Marija Glabā, kas tika izveidot pēc uh, eh, Marija Ģukro eh, gada, nav spējusi sasniegt savus mērķus, tāpēc, ka uh, visa uh, transporta nozara ļoti sarežģītā situācijā. Apjoms ir samazinājies Eiropas mērogā, protams, bet ir arī tas, ko jūs pieminējāt pirms brīža. Sociālā likumdošana uh, katrā dalībvalstī atšķirs un rada konkurences apstākļus, kas neļauj, piemēram, pārvadātājiem Francijā turpināt eksistēt. Uh, Es pirms brīža biju lauksaimniecības uh, komitejā, tik runāts par ilgspējīgu produkciju, un uh, kāds uh, deputāts no Ungārijas teica, ka um, lauksaimnieki viņu valstī saņem četras reizes mazāk nekā vidēja Eiropā. Tātad līdzīga situācija kā transporta nozarē, un, manuprāt, mums ir jāturpina darbs. Es zinu, ka padome nesen diskutēja par šo jautājumu, bet tā nepavirzījās īpaši uz priekšu. Mums ir jāizdara spiediens, lai padomi un komisija eh, strādātu pie eh, šī jautājuma, jo Morī Global šobrīd eh, cieš no globalizācijas, protams, bet cieši arī no uh, harmonizācijas, uh, no um, sociālo, no tā, ka sociālajā jautājumā nav pietiekami harmonizēta Eiropas Savienībā. Būtu ļoti labi, ja Eiropas Savienība palīdzētu maziem un vidējiem uzņēmumiem, lai tie varētu strādāt inovāciju jomā un paredzēt um, nākotnes attīstību. Par to es runāšu arī tad, kad uh, mēs uh, izskatīsim manu sagatavoto ziņojumu. Jā, ļoti labi, ka mēs šobrīd uh, sniedzam atbalstu Morī globāli, bet mums ir jāparedz tendences uh, globālā mērogā, jo tieši attīstība pasaules mērogā liek mums domāt par to, kā uh, produkcija tiks sarožot nākotnē un kā uzņēmumi varētu piemēroties. Paldies. Paldies, vai ir vēl kādi komentāri? Nu, es varbūt izteikšu vienu. Es domāju, ka sauszemes transporta gadījumā mēs nevaram runāt par pielāgošanos globalizācijai, jo runa ir par pielāgošanos Eiropas mērogā, bet ne pielāgošanos uh, globalizācijai. Tātad varbūt mēs varētu iesniegt semantisku grozījumu, jo sauszemes transports tas ir Eiropas Savienības iekšējais jautājums un un pielāgošanās Eiropai, bet ne pielāgošanās globalizācijai. Tagad došu vārdu referentē noslēguma komentāriem. Tu te dī. Viss jau ir pateikts. Labi. Grozījums drīkst iestiekt līdz 10. māja pusdien 12 un budžeta komitejā lēmumu pieņemsim 23. maijā. Plenārsēdē 25. maijā. Tagad vārds Holmējers kundzei, vai jūs paturat spēkā savu sākotnējo prasību par balsojumu? Ja es pareizi saprotu, jums ir vēl kādi komentāri. Also, lieber Herr Vorsitzender, Jā, priekšsēdētāji, pēdējo dienu laikā, nu man bija apmēram trīs dienas laika, lai strādātu pie visiem šī te dosie, 200 lapus apmēram, ar kurām man bija jāiepazīst, un es teikšu pavisam atklāti, es to teicu arī pirms brīža, es lūgtu atlikt šī jautājuma izskatīšanu līdz 23. maijam, jo vēl trūkst informācija. Es esmu teikusi arī to komisijai par uh, abām ēkām, Blackpearl un uh, Merod, ir um, saņemts ziņas no. Um, Par to, ka mums ir jārunā vēl arī par uh, trešo ēku, bet uh, pagaidām netiek skaidrots, kāpēc uh, šī trešā ēka tomēr nav iekļaut šajā dosjē. Runa ir par 8%, kas lietošanas līguma gadījumā nav īsti pareizi, tāpēc es teiktu, tā kā manā rīcībā bija tikai trīs dienas, lai iepazītos ar visu šo dosie, es vēlētos uzdot vēl pāris jautājumus uh, komisijai, un šķiet, ka kolēģiem no S&D vēl arī nebija iespējas uzdot savus jautājumus, arī kolēģiem Žerāram Deprē, tāpēc. Uh, Es vēlētos, lai mēs pieņemtu lēmumu par to, ka atliekam šī jautājuma izskatīšanu vēl uz divām nedēļām. Nu, pat ja jums nebūs eh, nepieciešams vēl uh, papildus uh, laiks, man tas būtu ļoti uh, vērtīgi. Kas attiec uz otru jautājumu, runa ir par mūsu Joint Research Center Karlsruhe. Te ir runa par eh, drošības jautājumiem eh, kodo eh, reaktoru jautājumā. Runa ir par novecojušām laboratorijām, un tas ir pienācīgi jāpiemēro, lai tās atbilstu mūsdienīgiem kodopētniecības noteikumiem, prasībām, pašreizējās ēkas ir sadalītas četrās laboratorijās un ir absolūti steidzam nepieciešams piemērot šīs ēkas. Tīri no budžeta viedokļa tas nerada nekādas problēmas, jo uh, šie līdzekļi ir iemaksāti gan no pašu līdzekļiem, gan no dalību valstu uh, budžetiem. Uh, Bet jāsaka, jau atkal mums ir intensīvi jāstrādā, lai mēs varētu uh, pieņemt lēmumu 23. datumā. Gadījumā, ja e, te ir no uh, kodoltiesību viedokļa kaut kas būtu jāmaina, tad noteikti attiecīgā iestāde mūs informēs, bet katrā ziņā um, viss ir pienācīgi izplānots, un te nav nekāds, eh, nekāda runa par papildus līdzekļiem un par to, ka būtu jāpild, jāpiešķir kaut kas papildus. Tātad mēs varam to atrisināt pavisam vienkārši. Paldies! Paldies uh, Holmējers kundzei! par to, cik rūpīgi jūs esat strādājis pie šī jautājuma, detalizēti iepazinusies ar šo projektu Black Pearl un Merodu ēkas. Es domāju, ka šeit komitejā mēs noteikti varam atbalstīt jūsu prasību atlikt šī lēmuma izskatīšanu, jo es domāju, ka ik viens vēlas iepazīties ar šī dosie noteikumiem. Un, ja es uzticos uh, parlamentārajai metodē, es domāju, ka mēs varam uh, atvēlēt vēl divas uh, nedēļas. Vai kādam būtu iebildumi pret to, ka mēs atliekam jautājumu izskatīšanu Prēdiskungs. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlējos vien vērst jūsu uzmanību uz to, ka, kas attiecas uz divām ēkām Briselē. Līgums bija jāparaksta 15. maijā, dosie ticis nosūtīts 11. aprīlī. Varbūt Nākamā sanāksme ir paredzēta 24. maijā, ja es neš, m, nemaldos, tad. Man būtu lūgums referentēt sagatavoties, lai nākamajā reizē mēs varētu izskatīt šo dosjē. Paldies! Darīsim visu, kas mūsu uh, spēkā. Es teiktu, kā būtu ar saulaicīgu dosie iesniegšanu, lai mēs varētu pienācīgi ar tiem e, iepazīties. Mēs esam saņēmuši dokumentus tikai no pagājušās uh, e, ceturtdienas, tātad tas nozīmē, ka kolēģiem vispār nav bijusi iespēja iepazīties ar šiem dokumentiem. Uh, Un mums gluži vienkārši tiek nosūtīt, eh, nosūtīts dokuments ar 150 lapusēm, un mums tagad ar to ir jātiek eh, galā. Es teiktu, ka komisija nav rīkojusies pietiekami uh, rūpīgi. Es varu teikt pavisam godīgi, ne jau mēs kavējamies, bet komisija pati. Un man būtu lūgums atlikt arī ACDC jautājumu izskatīšanu, lai mēs nepieņemtu uh, priekšlaicīgus lēmumus. Jo jāsaka jau atkal, es esmu varbūt izlasījis to, šo dokumentu, bet pārējie uh, kolēģi noteikti to vēl nav saņēmuši. Varbūt mēs varētu vēl atlikt arī šī jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām. Euh, es domāju, ka par ACDC mēs esam saņēmuši tikai trešo projektu. Un attiecīgi mums ir sava atbildība, mēs esam gatavi visu pakalpojumu sniegt komisiju, taču ir zināms termiņš vajadzīgs, lai paveiktu to darbu, un tāpēc mēs mēģināsim darīt visu, ko varam, es nesolu, bet mēģināsim tikties pēc divām nedēļām laikām, lai mēs varētu respektēt šo 15. maija termiņu, un katrā ziņā mums būs vajadzīgas papildus divas nedēļas. Tā kā mēs saņēmām eh, to tikai pagājušajā nedēļā, tad mums bija laiks līdz 19. maijam, un tas nozīmē, ka vēl divas nedēļas pagarinājums nozīmē, ka eh, mums būtu laiks līdz pat jūnijam. Uh, bet komisija nav iesniegusi savus dokumentus. Tas rada problēmas. Es uh, lūdzu šo pagarinājumu, um, tāpēc, ka mums vēl nav bijis iespēja ieskatīties šajos dokumentos. Tātad līdz 15. maijam tā būtu parastā metode, bet komisija varbūt mums uh, varētu dot uh, konkrētu termiņu. Varbūt, ka mēs varētu atlikt uz vienu nedēļu. Nu, jāsaka, es neesmu uh, tik pielaidīgi, jo gal galā varēja taču to visu iesniegt saulēcīgi. Je pense, je pense, madame. Manuprāt, referents, ja jūs nebūtu pati šo vēlmu paudusi, tad eh, var gadīties, ka vairāk mūsu komitejas deputāti tādu pauduši būtu un tik tiešām bija vajadzīga. Viss pārliecība, lai mūs pārliecinātu par uh, šādu atcelšanu. Tā tad mēs mēģināsim padarīt visu pēc vislabākās sirds, sirdsapziņas, sagaidīsim Holmēras kundas darba augļus un uz nākošo reizi Prezaskungs būtu vēlams dokumentu saņemt saulaicīgāk, tā būtu laba, eh, laba administrēšana. Līdz ar to mēs esam pabeiguši skatīt šīs pēcpusdienas darba kārtību. Ja citu jautājumu nav, tad sēdi mēs pārtraucam, turpinām sēdi pulksten deviņos kopīgajā komisijas sanāksmē ar Ekon par Eirozonas budžeta projektu. Un mēs rīt sākam darbu paši atsevišķi 10.30 šajā zālē. Kopīgā sanāksma rekon notiek PHSK zālē 3C50. Un sēdi mēs tagad pārtraucam līdz rītdienai. Jauku vasaru, vakaru, dārgie kolēģi. Bon. Parfait. Donc demain, il y a des votes. Oui. Des débats. Et il y aura des feuilles de vote. Là.